šīs sēdes protokolā. Kopīgi ar padomes priekšsēdētāju trešdien es parakstīšu trīs tiesību aktus un ar to nosaukumiem tāpat varēsiet iepazīties šīs sēdes protokolā. Konstitucionālo jautājumu komiteja saskaņā